rezolūciju un aštuonas kundzes klātbūtni par Eiropas politiku attiecībā pret Ķīnu. Runāt par šo problēmu, manuprāt, tas būtu ļoti labi. Paldies, kolēģi! Jā, to visu varēja izrunāt arī priekšsēdētāja konferencē. Jūs esat priekšsēdētājs politiskajā grupā un kombendita kungs noteikti var nākt klāj ar šādu priekšlikumu. Paldies par komentāru! Un tagad pirmais darba kārtības punkts šobrīd ir kopīgas debates sas pār Eiropas centrālās bankas 2009. gada pārskatu un valūtas maiņas kursiem. Mums ir divi ziņojumi. Balca kungs sastādījis vienu ziņojumu attiecībā uz Eiropas centrālās bankas 2009. gada pārskatu, kā arī komisijas paziņojums ar nosaukumu nesenie notikumi saistībā ar valūtas maiņas kursu pasaulē. Cienījamie kolēģi, man ir viens lūgums jums visiem. Ja jūs tagad dodaties prom, tad lūdzu dodieties prom pēc iespējas ātrāk. Man jau, protams, patīk, lai, ja, ja, lai jūs paliktu. Bet, nu, ja jums ir jādodas, tad lūdzu ļaujiet mums izdiskutēt ārkārtīgi svarīgi jautājumu. Tāpēc arī, ja jūs dodaties prom, tad pēc iespējas ātrāk. Uh, Cienījamie kolēģi, lūdzu, esiet tiek laipni, ieņemiet vietas un sāksim sanāksmi, sāksim darbu, sāksim svarīgu diskusiju. Plenārsēdi ir. kolik Daniel Cohn-Bendit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 Jūs kārt runāt. Lūdzu, Baltskungs. Jā. Herr Präsident, meine. Priekšsēdētāji, cienījamie klātesošie, dāmas un kungi. Būtu jau jauki, ja būtu mazliet klusāk, jūs jau arī teicāt, ka ir jābūt klusākiem. Šodien savā ziņojumā prezentēšu Eiropas centrālās banka 2009. gada gada pārskatu. Šis ir gads, kad bija ļoti sarežģīti finanšu, kā arī politiskie pasākumi, un šo gadu dominēja finanšu krīze. Krīze, kas sākotnēji bija tīra ekonomiskā krīze, otrajā vilnī ietekmēja arī visu reālos tautsēmniecību. Tas nozīmē to, ka samazinājās budžeta ieņēmumi, sociālie izdevumi savukārt palielinājās, līdz ar to valsts budžeti uh, cieta nopietnu trūkumu. Šīs, šī situācija, kad budžetos trūka naudas bija jāaizņemas, nozīmē arī to, ka valdībām bija jāuzsāk uh, budžeta ierobežošanas pasākumi, jo daudzos gadījumos nebija pat iespējas pienācīgi aizņemties. 2010. gadā jau varam piedzīvot labāku situāciju, bet izskatās, ka var gadīties, ka būs arī trešais krīzes vilnis, kas ietekmēs uh, tieši valsts budžetu. Pēdējo dienu laikā īrijas gadījums mums atgādināja to, ka uh, pārmērīgās deficīta problēmas dalību valstīs joprojām šī problēma nav atrisināta. Un tāpēc arī, kā teica Van Rompuja kungs, eiro stabilitāte ir jānodrošina katrā gadījumā. Manā ziņojumā ir informācija par 2009. gadu, un es varu teikt, ka Eiropas centrālā banka iet, reaģēja uz situāciju pienācīgi, varētu pat teikt, ļoti labi. Finanšu uh, institūcijas tika glābtas no bankrotiem, taču ne visos gadījumos likviditātes kritēriji netikta nodoti reālai tautsamniecībai, līdz ar to arī finanšu glābšanas pasākumu iespējas netikta līdz galam izmantotas. Tāpēc izskatās, ka būtu nepieciešams samazināt pasākumus. Grieķijā daudzos gadījumos problēmas, kas ir uh, kļuvušas par realitāti, šīs problēmas būtu, no šīm problēmām būtu iespējams izvairīties. Uh, tā pašā laikā ir jāatcerās, ka mēs daudzos gadījumos jau esam pārkāpuši kritērijus, un, piemēram, tādā valstī kā īrijā šobrīd ir jāsaskarās ar sekām. Tas nozīmē, ka nākotnē mums ir uh, labākā veidā jālīdzsvaro situācija tā, lai eirozona uh, un Eirozonas kritēriji tiktu ievēroti striktāk, lai būtu lielāks līdzsvars saistībā ar Eirozonas va valstu rīcību un tad arī krīzes pārvaldība būs daudz efektīvāka. Visi šie pasākumi ir vajadzīgi, lai izvairītos no turpmākām krīzēm. Finanšu politiskais regulējums noteikti palīdzēs eiro stiprināt. Jautājums par Eiropas centrālās bankas neatkarību šajā gadījumā ir ļoti būtisks aspekts, jo mēs runājam par jaunu ekonomikas un finanšu pārvaldību, tīpaši, ja mēs runājam par sistēmisko risku pārvaldi. Tieši tādēļ Eiropas parlaments arī nākotnē ļoti rūpīgi un uzmanīgi pārbaudas Eiropas centrālās bankas rīcību. Mēs Ceram, ka Eiropas Savienība no šīs krīzes varēs iziet vēl stiprākā un kvalitatīvāka. Tas ir milzīgs izaicinājums. Un ceram, ka nākotnē būs pat kvalitatīvāka reakcija uz krīzēm, respektīvi, ka krīze tiks paredzētas arī laikus un būs iespēja reaģēt jau ātrāk. Vēlos pateikties ēnu referentiem no pārējām politiskām grupām. Jūs sadarbojaties ar mani ļoti patīkami un kvalitatīvi. Es saprotu, ka ne visos gadījumos šāda sadarbība tā notiek, bet šajā gadījumā tieši tā arī bija. Paldies! Priekšstādātājs, paldies kolēģi par šiem jautājumiem. Un tagad lūdzu Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāji Žans Klods Trišē. Lūdzu! Merci beaucoup! Liels paldies, priekšsādātāja kungs! Referenta kungs! Balca kungs, um, deputātdāms un kungi, man ir tas gods saskaņā ar līgumu iepazīstināt jūs ar 2009. gada Eiropas centrālās bankas gada ziņojumu. Saskaņā sakarā to, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas nedaudz ietekmēja tradicionālo uh, kalendāru, martā man nācās stāties jūsu priekšā runājot par iepriekšējo gada ziņojumu, un tātad es jau otrais šogad esmu jūsu priekšā. Vispirms gribu sveikt atbalstu uh, par Eiropas parlamenta rezolūcijas projektam saskaņā ar regulāro no, uzklausīšanu ekonu komitejā, saglabājot ciešas saiknes ar Eiropas centrālo banku. Es par to vēl jau vairāk priecājos, tāpēc, ka šogad Eiropas parlaments ir ļoti stipri parādījis savu gribu un savas spējas eh, ievērot Eiropas augstākās intereses, runājot par finanšu uzraudzības paketi. Pirmkārt, sniegšu jums īsu pārskatu par finanšu politiskajiem pasākumiem, ko veica Eiropas centrālā banka finanšu un ekonomikas krīzes laikā runāšu par krīzes laiku un vēlos teikt, ka tad, kad tiksim galā ar krīzi, tad vēlos ieskatīties arī iepriekšējos 12 Eiropas centrālās bankas darbības gados. Runāšu arī par to, kāda ir mūsu svarīgākie izaicinājumi 2011. gadā Priekšsādātā pirmām kārtām gribēju pieminēt rīcību, ko īstenojām krīzes laikā. 2009. gads bija ārkārtīgi sarežģīts un izaicinošs gads ECB monetārajai politikai. Tā aizsā, gads aizsākās ar ļoti pamatīgu lejupslību ekonomikā visā pasaulē, un pēc tam nāca finanšu krīze, kā mēs zinām, 2008. gada rudenī. Un šajā, šajā ar spriedzi pilnajā laikā mēs turpinājām strādāt pie savas politikas, samazinot savus pamatīn procentu likmes arvien vairāk. Un septiņu mēnešu laikā, laikā no oktobra 2008. Um, gadā līdz 2009. gada maijam, mēs finansējumu likmi samazinājām par 3,25 bāzes punktiem un e, beigu beigās procentu likme bija 1%. Nu, un tādējādi mēs pārliecinājāmies, ka reformas, kas tiek īstenots Eiropas, e, Eiropas, Eirozonā, palīdzētu e, gūt atbalstu no šīm finansējuma reformām, ko mēs īstenojām, un pasākums mēs turpinājām, tātad pagrinājām atbalstu izvēršot to par visām Eiropas bankām. Tādā veidā mēs gribējām vērsties pret disfunkcionālo naudas tirgu. Uh, lai ļautu monetārajai politikai ietekmēt kopējo cenu stabilitāti. Eh, un mēs centāmies tādā veidā ietekmēt lēmumus, kas tiek pieņemti tirgo. Šādi nestandarta pasākumi, kā mēs to saucam, eh, ietvēra arī ļoti svarīgu likviditātes instrumentu noteikumu, kas palīdzēs stiprināt refinansējuma operācijas Eiropas bankās pret labu ķīlu un eh, par labu pārfinansēšanas likmi. Uh, pagarinot arī no aizdevuma atmaksas termiņus, kas ir krietni garāki nekā tas parasti notika. 2009. gadā mēs turklāt arī cita līmeņa kapitāla iesaistījām pārfinansēšanas e, darbībā. Nu, protams, visi šie lēmumi bija ārkārtīgi nozīmīgi. Kā arī tika pamatot uzsvērts jūsu rezolūcijas projektā par ECB gada pārskatu, visi šie instrumenti palīdzēja stiprināt kreditēšanas jomu un tie gūv panākums, tā rezultātā mums izdevās izvairīties eh, no, no, no situācijas, kas būtu vēl traģiskāka, ko būtu izraisījis visa šī disfunkcionālā situācija naudas tirgu un kas būtu varējis nomest pie vēl skarbākas krīzes. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka visa mūsu rīcība pilnībā atbild tam bandātam, ko jūs mums uzticējāt attiecībā uz cenu stabilitātes nodrošināšanu Eirozonā vidējā termiņā. Mums ir izdevies uh, pamatoti un veiksmīgi izpildīt šis, šo jūs doto uzdevumu, un es domāju, ka tas uh, pilnīgi noteikti parāda, ka Eirozona ir spējīga saglabāt uh, tās prognozes, kas to tik liktas. Ņemot vērā, ka finanšu tirgu situācija uz, ir uzlabojusies kopš 2009. gada, mēs tomēr manījām, ka vairākos segmentos joprojām īpaši akciju tirgu, obligāciju tirgu ir bijušas problēmas. Uh, Un tieši obligācija tirgus ir ļoti svarīgs ECB galveno procentu likmu izmantošanā, un tāpēc mēs izlēmām iejaukties Eirozonā šajos vērtpapīru tirgos ar mērķi palīdzēt atjaunot normālu eh, monetārās politikas īstenošanu tautsēmniecībā. Un tāpēc mēs īstenojām vērtspapīru tirgus programmu. Tas mērķis bija pārliecināties, ka šī programma tā ietekmē mūsu monetārās politikas nostājas, ka tiek uh, radīta papildus likviditāte tajās, tajos bižos, kur tās trūka. Tāpēc gribu uzsvērt, ka visi mūsu nestandarta pasākumi, ko pieņēmām šai periodā, uh, šai finansiālās spriedzes periodē bija pagaidu pēc sava rakstura un tika izstrādāti ņemot vērā jau atkāpšanās stratēģiju, tātad šo pasākumu izbeigšanas laiku. Visi šie pasākumi, kas tika uzsākt 2009. gadā un 2010. gada sākumā, jau lielākā daļa ir izbeigts, to darbība ir beigusies, ņemot vērā, ka vispārējā situācijā atsevišķos finanšā, finanšu tirgus eh, fragmentos ir uzlabojusies. Bet, protams, atsevišķi segmenti joprojām turpina, turpina attīstību, tātad atjaunošanos un uh, tur vēl palīdzība ir vajadzīga. Priekšādātā kungs, ļaujiet man padalīties pāris domās par to, kas tad ir noticis Eiropas Savienībā visā šajā laikā. Manuprāt, trīs ļoti svarīgi elementi. Pirmām kārtām. ECB ir spējusi izpildīt to, ko no tās gaidījāt saskaņā ar visiem līguma noteikumiem un tajā paredzēto mandātu cenu stabilitātes nodrošināšanas jomā. Eirozonā vidējā inflācija pēdējos uh, nu jau vairāk kā 12 gadus ir saglabājusies 1,97% līmenī. Un tas pilnīgi noteikti atspoguļo to, kā mēs definējam cenu stabilitāti un mūsu mērķi šo ikgadējo inflācijas likmi vidējā termiņā Eirozonā saglabāt zem 2% un e, tāpat laikā pietuvinātu 2%. Un tāpēc pēdējo 12 gadu laikā Eirozona patiešām, manuprāt, ir darbojusies kā tāds ankurs un stabilitātes pamats visā Eiropas Savienībā. Arī šajos ļoti grūtajos laikos, neskatoties uz visām tām problēmām, ko radīja kopējā globālā finanšu krīze. Otrām kārtām Un te es eh, runāju par ECB monetārās politikas uzticamību ar tādu pozitīvu gaismu, kā jau teicu, visas šīs cerības tiešām ir izpildītas un šī politika ir bijusi eh, saskaņot ar tās mērķi saglabāt cenu stabilitāti. Protams, arī šī veiksma, ko mēs guvām, e, ir tieši tāpēc, ka ECB ir pilnībā neatkarīga no dažādu veidu politiskām ietekmēm. Mūsu pēdējā mandātā saglabāt cenu stabilitāti, tiek jau parādīts, cik ļoti pārskatāmai jābūt šai rīcībai, un tas parādās jau pašā cenu stabilitātes definīcijā. Mēs savās politikās e, skatāmies uz vidēju un ilgtermiņu rīcības plānu, un tā visa pamatā ir pamatīgs analītisks, pa, pamatīga analītiska bāze, un kā jūs zinat, tas ietver arī analīzi par monetāriem un kredīta e, attīstības tendencēm pasaulē. Tiek ņemam vērā arī inflā, inflācijas monetāros aspektus, uh, un ne visus citus pārējos elementus. Mēs uzskatām, ka šāda visaptveroša pieeja pilnīgi noteikti nodrošina to, ka mēs esam labi informēti tajā brīdī, kad pieņemam svarīgus lēmumus, un tāpat laikā esam stabili, nesasteidzam tos un skatāmies tālāk par īstermiņa svārstīgumu. Kas attiec uz ārējo dimensiju eh, Eiropas monitorai savienībai, te es varētu teikt, ka starptautiski arī ir ticis teikt 2009. gadā, ka Eiropas Savienība veidoja apmēram 30% Eh, parādu vērtspapīru apjomā pasaulē un arī kopējās eh, ārvalstu valūtas rezerves 30% eh, apmērā. Un runājot par ārvalstu valūtas maiņas kursiem, arī tur saglabājām piesardzības principu. Ir tie divi galvenie temati, ko apspriežam šodien. Mums ir bijis jādomā par mainīgajām uh, valūtas maiņas virknēm starp eh, industrializētajām valstīm, piemēram, starp jēna, dolāru, eh, mārciņu, kanādas dolāru un eiro. Visas šīs likmes, protams, ir bijušas mainīgas kopš sabruka eh, sākotnējā sistēma 70. Gad, 70. gados. Tā visa rezultātā starptautiskā samiedrība ir paļāvusies uz Eiropas Savienību, lai tā novērstu pārliecīgas svārstības valūtas kursu jomā un tādējādi nodrošināt finansiālo stabilitāti. Un te gribētu teikt, ka ECB augstu vērtē nesen nesenos paziņojumus, ar ko nākuši klajā ASV varas iestādes, respektīvi eh, ASV valsts kases priekšsēdētājs un federālās rezerv, federālās rezervu bankas priekšsēdētājs ir teicis, ka spēcīgais dolārs attiecībā pret citām konvertējumām valodām ir ASV interesēs. Es piekrītu viņa viedoklim, uzskatu, ka dolārs, kas ir spēcīgs un kas ir uzticams un iztab visām lielajām valūtām, pilnīgi noteikti ir uh, ASV interesēs, un tas attiecas arī uz Eiropu un uz vispārējo starptautisko sabiedrību. Uh, Tāpat laikā otrs ļoti svarīgs temats, par ko runājām, ir saistīts ar valūtām, kas ir jaunajās augošajās tautsēmniecībās, kur ir šobrīd pārpalikums tautsēmniecībā un kur savukārt valūtas maiņas kurs šobrīd atbilstīgi neatspoguļo pašreizējo ekonomisko situāciju. Um, Un nāk pagājušajā nedēļā mēs kopā ar komisiju runājam par šo jautājumu, runājam par to, ka jāvēršas vairāk uz tādu valūtas maiņas kuras sistēmu, kuras pamatā būtu tirgus kustība, un tirgus kustība noteikti šīs valūtas maiņas likmes. E, tā veidā, lai valstis izmantot, piemēram, tādu valūtu devalvāciju, kas savukārt veicinātu viņu konkurētspēju pārējā pasaulē priekšādātāji. ECB kādreiz teica, ka, lūk, nav laika samierināties ar esošo, un jāsaka, šie vārdi ir tikpat patiesi, kā vienmēr, ja pat ne vēl vairāk. Visi uzdevumi, kas ir mūsu priekšā, ir daudzslāņaini, dažādi, daudzšķautņaini, un mums pilnībā jāuzņems, savā, jāuzņems atbildību un jāturpina, tas, jāturpina rīkoties. Tas attiecas gan uz izpildu varu, gan uz uzraudzītājiem, gan privātsektoru, gan finanšu nozaru kopumā, un ir tīpaši Jāceras, ka pašreizējā krīze parādījusi, ka ambiciozu reformu īstenošana un taut, ekonomiskās tautsemniecības īstenošana ir gan Eirozonas valstu interesēs, gan arī e, kopējās Eiropas Savienības interesēs priekšlikums, ar ko nāca klējā priekšādātājs Van Rompuis attiecībā uz Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību un ko arī apstiprināja Eiropadoma oktobrī šogad atspoguļo uzlabojumu pašreizējā situācijā Eiropas Savienības līmenī, un, manuprāt, tas ir pilnībā atbilstīgs visām Eiropas Savienības, val, Eiropas Savienības valstīm, tām, kas šobrīd vēl nelīdzdarbojas monetārajā savienībā, bet kas attiec uz specifiskajām prasībām Eirozonai savukārt. Uh, Mūsuprāt, šīs prasības nav pietiekams, tām vajadzētu būt vēl stiprākam nekā, eh, kas vajadzīgs, lai nu pārliecinātos, ka šī vienotās valūtas zona un ekonomika darbotos atbilstīgi. Esmu pārliecināts, ka turpmākajos mēnešos Eiropas parlaments priekšādātāja kungs palīdzēs Eiropai eh, nākot klajā striktākiem noteikumiem, uzlabojošos priekšlikums ekonomiskās tautsēmniecības eh, jomā un tādējādi spēlēs savu lomu kā likumdevējs Un uh, savā ziņojumā jau parlaments parādīja, ka ir apņēmīgs tajā brīdī, kad runājam par lieliem smagiem lēmojiem. Gribu izmantot šo iespēju, lai pateikties jums Eiropas parlamentam un lai no jauna paustu pārliecību, ka tieši jūsu ietekme būs tā izšķirīgākā ietekme ekonomiskās pārvaldības debašu ietvaros. Vēl viens svarīgs uzdevums, kas ir mūsu priekšā, attiecas uz finanšu regulu. Mums pilnībā jāmācās no šīs krīzes un jāizmanto šis atspērienu punkts, lai uh, īstenot reformas tieši tā, kā tas atspoguļ soļus jūsu rezolūcijas projektā, jo, protams, Bāzēla 3 noteikumi arī ir jāpātrina to spēkā, spēkā stāšanos procesā. Mums jādomā gan par uh, ātru pārdošanu, gan par atvasinātajiem instrumentiem, kas netiek kotēti biržā, un tie attiecīgi arī jāregulē, dāmas un kungi, godātie Eiropas pilsoņu pārstāvi, vēlētie pārstāvi, jūs 2011. gadā varēsiet strādāt pie tā, lai tiek pieņemts pār, pārskatītājs, eh, pārskatītā pārvaldes schēma, un te mēs ņemsim vērā krīzes pārvaldības jautājumu. Turklāt varbūt uzsāksim arī iespēju mainīt līgumu. Viss šīs reformas ir jāiesina pareizi, korekti, un mums jāpārliecinās, ka Eiropa kā tāda un arī Eirozona kā tāda spēj stāties pretī arī visiem turpmākajiem izaicinājumiem un ar tādējādi stiprina savu kapacitāti. 2011. gads būs arī tas gads, kad eh, parādīsies eh, darbībā Eiropas eh, Savienības risku pārvaldības kolēģija. Tā palīdzēs mums regulēt finanšu tirgu un tajā pašā laikā jānodrošina pilnība neatkarība arī ECB, tā kā tas tiek paredzēts līgumos. Šai domai jāpaliek nemainīga, un to esmu jau vairāk kārt uzsvērs jums parlamentam. Mēs turpināsim pildīt savu mandātu, mums uzticētos uzdevumus, un uh, tieši uz to mūs aicina arī līgums. Jūs pilnīgi noteikti varat paļauties, ka mēs pilnīgi noteikti to arī darīsim un centīsimies izpildīt uz mums liktās cerības. Paldies priekšādātājs, saka Trišai kungam. On behalf of the European Commission. Eiropas komisijas vārdā lūdzu Olī Ren. Prezidents. Uh... Priekšādātāji godātās SCB priekšsēdētāji, godātie deputāti. Pirmām kārtām gribu pateikties referentam Balckungam par ļoti pamatīgo un visaptverošu sagatavoto ziņojumu attiecībā uz ECB 2009. gada pārskatu. Komisija atzinīgi vērtē šo ziņojumu, un tur tiešām labi atspoguļot visi galvenie jautājumi. Ziņojumā tiek uzslavēts darbs, ko ECB īstenojas krīzes laikā, cenšoties pārvaldīt, krī, pārvaldīt krīzi, un komisija piekrīt Eiropas parlamentu viedoklim šajā jautājumā ECB, Žanklauda Tritsšai vadībā, ir spējusi navigēt šo, šo kuģi eh, ļoti prasmīgā veidā un ar pamatīgu, nedrabošu roku. Gribu izmantot šo iespēju, lai pateiktos trešai kungam par lieliski īstenoto sadarbību ar mums, un arī liels paldies arī par to izšķirīgo lomu, ko jūs nospēlējāt šajos grūtajos laikos. ECB gan ar savu monetāro politiku, gan nestandu nestandarta pasākumu palīdzību ir bijis ļoti liederīga mm, cīņā pret <clears throat> krīzes radīto ietekmi, un tādā veidā ir radīti pamati tālākai ilgspējīgai izaugsmai un atjaunotnē. Jūsu ziņojumā pamatot uzsvērts, ka finanšu krīze ir parādījusi to, ka nepieciešama spēcīgāka ekonomiskā uzraudzība Eirozonā. Komisija piekrīt šādam vērtējumam Un tieši tāpēc nācām klajā ar prie, vairākiem likumdošanas priekšlikumiem, kas ļautu stiprināt ekonomisko pārvaldību Eiropas Savienībā un it īpaši Eirozonā. Mēs turklāt esam ņēmuši vērā arī vairākus ierosinājumus, kas tika izteikti iepriekšējā ziņojumā, un tur tika runāts par ekonomiskās pārvaldības stiprināšanu un apjomu izvēršanu. Jūsu ekonu komiteja ir saņēmusi komisijas priekšlikumus, un šobrīd pie tiem strādā cenšoties panākt, e, izpildīt ļoti ambiciozo termiņu, kas noteikts nākamā gada jūnijā, un es augstu vērtēju jūsu ieguldījumu šajā jomā. Tālāk ļaujiet man pievērsties debašu otrai daļai. Un debašu otrā daļa ir jaunākā attīstība e, valūtas maiņas kursu pasaulē. Tika pareizi teikts, ka valūtas maiņas tirgus vārstība ir pēdējā laikā palielinājusies, pēdējās pāris nedēļās palielinājusies, ir bijušas būtiskas maiņas e, lielo, lielo divpusējo valūtas maiņu kursos. Eiro pret dolāru, uh, no šī gada jūnija ir main, attiecība ir mainīsies, tāpēc, ka eiro ir kļuvusi spēcīgāks, eirozona kļuvusi spēcīgāk, un turklāt ir tālāk tikus izvērta arī ASV monetārā politika. Pavisam nesen tomēr novērojām, ka eiro ir kļuvis vājāks attiecībā pret lielākajām valūtām. Un tas ir radījis papildus eh, bažas starp dalību valstīm, valstu finansējumā, ir īpaši problēmas radušās īrijā. Ja pavisam reāliem vārdiem runājot, eiro šobrīd ir eh, pietuvinājies ilgtermiņa vidējiem rādītājam, kas sekoja kopējai eh, amortizācijai, jo tas tika pagājuši gadu ticis, bija ticis pārvērtāts. Kas attiec uz šī gada sākuma rādītājiem, tad eiro eh, amortizācija reāli, reālos skaitļos ir apmēram 7%. Runājot par šo lēno atgūšanos e, ekonomiski attīstītajās valstīs un plašās kapitāla plūsmas vērā ņemot, ļoti daudzās valstīs uh, ir ticis pieņems vēl lēmums vājināt valūtu vai vismaz atsaukties uz konkurētspējīgu valūtas uh, amortizāciju. Ir svarīgi, lai G20 tikšanās laikā, kas notika, kā jūs zināt, pagājušajā nedēļā, uh, pauda apņemšanos atturēties no šādiem pasākumiem, tātad eh, konkurēt spēju, uz konkurēt spēju vērstas devaluācijas attiecībā uz savām valūdām. G20 samita laikā turklāt tika panākta vienošanās turpināt darbu pie līdzsvara atjaunošanas globālajā izaugsmē, un šāda vienošanās tika panākta. Uh, strādājot pie kopējām pamatnostādnēm, un ir pilnīgi skaidrs, ka valūtas maiņas kursu svārstību, eh, svārstības, svārstībām jāspēlē līdzsvarojošu lomu, tā lai tās atspoguļotu šos ekonomikas aspektus, tieši tā kā to uzsvēra arī Trišaikungs savā runā. Komisija turpinās atbalstīt šīs ļoti, šo ļoti svarīgo attīstību G20 pamatnostādnes pildot, un uh, pilnīgi noteikti šīs pamatnostādnes būs arī galvenais fokus punkts, uh, tad, kad uh, mēs uzņemsimies G20 prezidentūru nākamgad. Visbeidzot, priekšsēdētāji, godātie deputāti, man jūs jāinformē par ļoti svarīgu notikumu, kas norisinājies attiecībā uz Eirozonu. Vakar kad Ekofina padome saņēma īrijas valdības lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu. Un Eiropas Savienība ministri vienojās ar uh, komisāru un EC, komisāriem un ECB piešķirt īrijai līdzekļus, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti Eirozonā. Eiropas Savienības finanšu atbalsts var tikt sniegts Eh, ar konkrētiem politiskiem nosacījumiem. Šobrīd par šiem nosacījumiem risinās sarunas ar īrijas varas iestādēm. Eh, tās īsteno komisijas pārstāvi un starptautiskais valūtas, valūtas fonds kopā ar ECB pārstāvjiem. Ar, šīs, ar šādā veidā mēs centīsimies risināt fiskālās, fiskālos trūkums īrijas eh, budžetā un tur tiks iet Tur tiks iekļautas iespējas arī turpmāk saņemt finanšu kapitālu banku sektoru uzlabošanai, tā lai piešķirtu banku sektoram plašu instrumentu klāstu, kas ļautu pārstruktūrēt eh, sektoru, tādējādi dot ieguldījumu īrijas banku sistēmas atbilstīgas lomas pildīšanā kopējā ekonomikas darbībā īrijā. Tehniskās, tehniskā rakstura sarunas SVF ietvaros ir jau uzsākušās, tās rīt uz priekšu pilnu gaitu un sarunas varēs noslēgties līdz novembra beigām. papildus uh, Eiropas Savienības un SVF finansējumam var jūs interesēt, ka Lielbritānija un Zviedri ir izrādījušas iespēju, gatavību dot ieguldījumu finansējumu nodrošināšanā ar divpusēju aizdevumu palīdzību. Tas, protams, tiek vērtāts atzinīgi. Kopumā runājot, vakardienas lēmumi pilnīgi noteikti ir izšķirīgs solis uz priekšu šajos kopējos centienos stabilizēt īrijas ekonomiku un tādējādi nodrošināt arī finanšu stabilitāti visā Eiropā. Paldies, paldies, priekšsēdētājs, paldies komisāru kungam. On. Tālāk došu vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. <clears throat> Pirmais tautas partijas vārdā uzstāsies Žans Pols Guzes. Lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšstādātāja kungs. Centrālās bankas priekšsēža kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Es, protams, pievienoju slavinājumiem par ECB aktivitātēm un neatkārtošu to, ko jau sacīja eh, mans eh, kolēģis Balts un kas ir rezolūcijas tekstā. Es īsajā sev atvēlētajā laikā gribu teikt, ka jādomā par mūsu līdzpilsoņiem. Kāpēc es to saku šodien? Tāpēc, ka vakar visā, visos Francijas televīzijas kanālos Nākamie kandidāti prezidenta vēlēšanās rīkoja veselu izrādi, plēšot desmit eiro biļetes, viens no kandidātiem, kas to bija palielinājis, un plēšot šīs banknotes, viņš plēsa it kā mūsu, mūsu plosošo ļaunumu. Tas tā nav, protams, un vajadzētu, lai mēs visi kopā pieliktu komunikācijas saziņas pūles. Darbi ir tikuši veikti, uh, reglamentācijas uzraudzības jomā. Jūs priekšsēža kungs to jau minēja, prezidenta kungs, un ar parlamentu atbalstu tas notiek, kā jūs pats teicāt, bet mums ir jāveic patiesas darbs attiecībā uz mūsu līdzpilsoņiem, kas nesaprot to vēstījumu, kas tiem tiek raidīts. Prese katru dienu runā par aizvien smagāku un neticamu situāciju, un piekdien es biju, kā saka, uz vietām 150 eh, cilvēku priekšā, un visi uzdeva vienu un to pašu jautājumu. Kas notiks ar eiro? un mūsu līdzpilsoņu bažas nesakrīt ar to, ko dara Eiropas centrālā banka. Paldies! Prīk. Es paldies, kolēģi, saka priekšsādātājs. Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā došu vārdu nākamajam runātājam. Žožam Sabinam Kutasam. Paldies priekšsādātājiem. Trešai kungs, Rainkungs, godātie kolēģi. Pirmām kārtām gribēju pateikties Balts kungam par lielisku paveikto darbu, par izceli īstenoto sadarbību un gribu teikt paldies arī ECB, eh, e kas ir, lūk, ieguvuši šo jauno statusu saskaņā ar Lisabonas līgumu. Gribu turklāt te norādīt uz tām neatbilstībām, kas pastāv un tām atšķirībām, kas sastāv starp valstīm Eirozonā, Eirozonas ietvaros. Tas liecina par to, ka ir vajadzīga labāka koordinācija monetārās politikas ietvaros un ekonomikas politikas ietvaros. Ar izaugsmu vien nepietiks, lai šīs atšķirības novērstu. Ļoti svarīgs risinājums, manuprāt, būtu. Uh, Eh, eiro obligāciju izdošana. Tas būtu solidaritātes mehānisms, kas varētu nodrošināt stabilus finansējuma avots dalību valstīs, kas attopas grūtībās. Un tādējādi palielinātos budžeta uzraudzības efektivitāte un atrisinātos eh, nopietnās likviditātes problēmas papildus eiro eh, valūtai nepieciešams arī strikta uzraudzība attiecībā uz ilgtermiņu parādiem. Ris, riska, riskanti uzvedība ir novarī, novērsus pie visam šim, novedus pie visam šim problēmām. Gal galā vēl bija nāca klāt tam visam arī vairāk spekulatīvu uzbrukumu, un eh, dalību valstīm līdz ar to ir daudzām ir bijis ļoti grūti aizņemties līdzekļus starptautiskajā tirgu. Tā rezultātā tika ietekmēta visa eirozonas stabilitāte. Manuprāt, mums vajadzētu pastāvīgu mehānismu, kas ļautu mums aizsargāties pret spekulatīviem uzbrukumiem. Un mēs uzskatām, ka ECB būtu tā institūcija, kurai būtu jāuzrāga kredīt, kredīta aģentūras, un varbūt mums vajadzētu domāt par vienas Eiropas kredīta aģentūras izveidi. Mums turklāt eh, vajadzētu ņemt vērā arī faktu, ka taupības pasākumu, ko īsteno dalību valstu valdības, var samazināt ekonomikas atlapšanas centienus Eiropas līmenī, un tāpēc Mums ir vajadzīgs tāds ekonomiskās pārvaldības modelis, kas apvienotu fiskālo konsolidāciju ar darba vietu radīšanu. Ir, protams, jānodrošina skaidra un gaiša mērķi, kas ļautu samazināt šīs ekonomiskās atšķirības starp dalību valstīm un, visbeidzot, nepieciešams investēt zaļajās vidē draudzīgais enerģijas avotos. Tālāk Silvija Gulā ir pārstāvot Alde grupu lūdzu. Oui, bonjour. Labdien, priekšsādātāja kungs, eh, labdien, komisāra kungs, prezidenta kungs. Mūsu referentam ir adresēti slavinājumi, es tiem pievienojos, jo viņš labi pārvaldīja šo tēmu, un ziņojumā viņš pasvītro jauninājumus, ko ievieš Lisabonas līgums. Es gribu vēlreiz pateikties Trišē kungam, ka to atgādināja šodien, tiem, kas to varbūt nezina. Uh, tā skaitā arī tie, kas ir parakstījuši un ratificējuši līgumu. Lisabonas līgumā ir būtisks jauninājums, mums ir pilnvaras publiski apspriest stabilitātes pakta reformas. Venna kunga atbildības jomā ir dokumenti, kas būtiski pasvītro disciplīnas nozīmi, ņem vērā makroekonomiskā līdzsvara lomu, uh, Eh, kas eh, ziņojumā ir eh, norādīts. Un kā jau labā franču valodā tika teikts arī quantum leap attiecībā uz pārvaldību. Un es atzīšu, ka pēc tā, ko teica Gozasa kungs, kad mēs tiekamies ar cilvēkiem, tad redzam, ka priekšlikumi, ar ko nāca klajā komisija septembrī, ir ļoti aktuāli. Uh, um, krīze pašlaik notiek un jāņem uh, tā vērā, bet jāiet uz priekšu un gribu atgādināt, ka eiro autori nekad nebija domājuši, ka ilgstoši mums būs vienkārša koordinācija politiskās ekonomikas jomā. Um, Tātad, ko nozīmē politiskā savienība? Tā ir spēja pieņemt lēmumus un kad veic parlaments savu kontroli. Un tas, kas mani nedaudz šokē, varbūt runājot ar cilvēkiem, mums ir automobīlisti, dalība valstis, kas ir pie stūres, un vienlaikus arī ceļa malās kā žandarmi tādai pašreizējā situācijā vienlaikus mēs esam vadītāji un tie, kas soda un kontrolē citas automašīnas. Es nedomāju, ka ir kāda valsts, kurā satiksme notiek šādā veidā. Un mums it kā šķiet, ka e, jāpalielina soda naudas un e, labi, ka atgādinājāt to, ko mēs konkrēti darām, runājot par finanšu uzraudzības sistēmu Eiropas vispārējais interesēs. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs tālāk zaļo grupas pārstāvjiem došu vārdu Svenam Gīgoldam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī no mūsu puses Balca kungam par ļoti labu sadarbību. Mēs varam piedāvāt dažus priekšlikumus, lai ziņojums kļūtu līdzsvarotāks. 2009.10. gadā bija ārkārtīgi Eiropas centrālās bankas pasākumi, un ņemot vērā šos īpašus pasākumus un šo pasākumu attīstību vēlreiz vēlos pateikties Trišē kungam, jo viņš ne, ne tikai uh, ar ļoti labiem panākumiem risina šos jautājumus, bet tiešām piedāvā veiksmīgs risinājums. Mēs varam redzēt, ka mums nepietiek ar stabilitātes un izaugsmas paktu, mums ir nepieciešama uh, Eh, stabilitātes programmu, kas ņem vērā ne tikai valsts budžeta trūkumus, bet arī deficītus, eh, kas ir privātajos eh, budžetos, privātajos kapitālos. Runājot par cenām, mums ir jāorientējas ne tikai uz patērētāju cenām, bet arī uz kapitāla cenām, uz spekulatīviem darījumiem un saistītiem jautājumiem. Tā pašā laikā vēlreiz jāpasaka, mums beidzot ir vajadzīgs pamats, ietvars, uh, um, tām, lai tiktu risināti jautājumi par nodokļu atšķirību Eiropas Savienībā. Savādāk būtu neloģiski, ka no vienas puses mēs samazinām izmaksas, bet no otras puses dalībvalsts joprojām var piedalīties tādā ienākuma nodokļa konkurencē. No vienas puses sanāk tā, ka mēs uh, īrijā vēlamies Uh, glābt bankas, bet te pašā laikā nekoreģējam 12,5%, kas ir uzņēmuma ienākuma nodoklis īrijā un ar ko viņi var konkurēt salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm. Trišē kungs, man ir divi jautājumi. Vēlos 21. punktā pievērst jūsu uzmanību caurskatāmības jautājumiem un tad 38. punktā jautājums par asimetrisko ietekme vai jūs varētu vēl uh, par šiem jautājumiem runāt atsevišķi. Priekšsēdētājs jāpaldies. Uh, kolēģi lūdzu Keija Svinborna, konservatīva un reformistu partija. Paldies, es gribēju pateikties Balts kungam par ziņojumu, un tomēr šajos laikos, kad eiro sastopas ar jaunu krīzi katru dienu, un kad tiek vispār teikts, ka jaunas pārvaldības formas ir vajadzīgs un vajadzīgi jauni noteikumi, ir ļoti grūti, ka, ka ECB ņem vēr, varētu ECB grūti ņemt vērā visas šīs globālās nianses. Un tāpēc tagad visiem globālajiem spēlētājiem jāspēlē kopā, lai meklētu resinājumu globālajai finanšu krīzē. Koordinēšana un finanšu pakalpojumu joma ir svarīga, tīpaši tāda joma, kā atvasinātie instrumenti, un tāds, tas ir bezprecedenta garījums. Mums ir jāaizsargā nacionāls valodas un tāpat laikā jāpārliecinās, ka e, netiek sa sa sagraut šī daudzpusējā sadarbība konsolidēšana, jo visas šīs cīņas ar, ar Ķīnu un, un Japānu un ASV dolāru gaugala mēs paliksim zaudētājos. ECB ir darījusi ļoti grūtu darbu, centusies saskaņot visas šīs kultūras un nianses, un es ceru, ka tas notiks joprojām tālāk, ka tās tās spēs stāvēt pretim šim iekšējiem spiedienam, lai varētu stiprināt tomēr sadarbību vēl arī ārpus Eiropas Savienībai un to to darīt globālā līmenī. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Lūdzu Klūta kungs, Goe NGL grupas vārdā pusotru minūtu. Paldies! Vispirms vēlos pateikties kolēģim Balcam par sadarbību. Varu tikai uzsvērt, ka mums bija atšķirīgi viedokļi, bet mēs varējām ļoti labi sadarboties. Daudzi uzskatīja, ka eirozonas krīze jau ir galā Taču īrija parādīja mums, ka tas vēl nav noticis. Eiropa joprojām finanšu tirgos ir diezgan neaizsargāta. Katrai dalību valstī ir jārisina jautājumi par valsts budžeta deficītiem un jāņem vērā arī tas, ka spekulanti joprojām ir ieinteresēti darījumos un, protams, mēģinās arī rīkoties. Uh, mēs tagad nerunājam vairs par Grieķiju, kas mūs ir pievilusi ļoti nopietni, bet runājam drīzāk par īriju, par to, ka tā it kā bija tāda parauga valsts, bet īstenībā nesanāca tik ideāls risinājums. Šeit regulējums pietrūka. Kad mēs runājam par finanšu fondiem un par uh, Portugālijas uh, kapitāla piesaisti, kas liek uh, piesaistīt finansējumu ar arvien lielākiem procentiem, un šeit ir jārisina jautājums plašāk, un Eiropas centrālā banka piedāvā alternatīvu risinājumu. Eiropas centrālā banka var palīdzēt mums izstrādāt tādu risinājumu, kas nepieļautu krīzes un banku krīzes nākotnē. Un šeit Eiropas Savienībai un Eiropas centrālās banka, Eiropas centrālajai bankai ir jādarbojas ļoti nopietni. Trišē kungs, lūdzu, neklausieties, ko saka Merkeles kundze, I, izveidojiet uh, eiro obligācijas no savas puses, lai nebūtu turpmāko spekulatīvo darījumu. Klūte kungs, Hans Peters Mārtings vēlētos uzdot jūs jau, jums jautājumu par to, ko jūs tikko teicāt. Vai jums ir iebildumi? Nav? Hans Pēter, Pēters Mārtiņš vēlētos uzdot uh, jautājumu. 30 sekundes, paldies! Vēlos pajautāt kolēģim Klūtē, tas, ko viņš piedāvā, tad viņa recepte attiecībā uz eiro obligācijām, kā tas var savienot ar Vācijas konstitucionālās tiesas, tiesas spriedumu šajā jautājumā un kāda veida pasākumi, ja šie pasākumi tiktu ieviesti, un vai šādi pasākumi izturētu pārbaudi. Karlsroē, kur atrodas Vācijas konstitucionālā tiesa. Paldies, un tagad Klūtikungs, jūs varat atbildēt, jums trīs sekundes. Klūtikungs, jā, paldies, bet mums nav viegli tagad pateikt. Es nevaru tagad uzreiz uz, uz sitienu atbildēt. Protams, situācija nav viegla, bet tā pašā laikā situācija ir attīstījusies, varbūt ir jāpadomā jāmaina arī viedoklis, bet vēlreiz teikšu, ka es nevaru uzreiz citien atbildēt. Paldies! Lūdzu, nākamais runātājs, kas ir Džons Baftons, EFD grupas vārdā. Jums ir 12 minūtes. Uh, Paldies, priekšādātāji! Lasīju ekonu komitejas ziņojumu par Eiropas centrālo banku un tās gada pārskatu ar ļoti lielu interesi. Ziņojumā teica, ka ir plašas atšķirības starp dalību valstīm Eirozonas ietvaros, un šīs atšķirības ir iegu, radījuši to problēmu, pie kā esam nonākuši. Ziņojumā teikts, ka ir bijušas milzīgas grūtības īstenot šo kopējo monetāro politiku Eirozonas ietvaros, un tika atkārtots, ka finanšu krīze atsevišķās valstīs patiešām ir eh, radījusi lielu problēmu visai Eirozonai kopumā, tādā veidā atspoguļojot Eirozonas disfunkcionalitātes. Līdz ar to nes nesaprotu, kāpēc ir vajadzīga spēcīga koordināšana starp ekonomikas politikām Eirozonā. Uh, Manuprāt, tā ir tāda automātiska reaģi, reakcija palielināt ekonomisko pārvaldību, bet gal galā varbūt ir jādomā par to, ka šī sistēma kopumā ir novedusi pie finanšu krīzes kopā ar dažiem ārējiem pasākumiem. Rezultātā tas viss ir izgājis ārpus kontrols. Varbūt, ka vajadzētu drīzāk pieļaut ekonomisko elastīgumu un jāļauj valdībām pašām rīkoties ar savām problēmām efektīvāk. Nu, piemēram, pašām domājot par savām inflācijas likmām. Te, protams, šādi punkti netiek vairs vairs pieminēti. Ir, tagad tiek runāts tikai par stimulu pakotnēm un tam līdzīgi, un tā visa rezultātā ir radušies milzīgi taupības pasākumu programmas, kas atkal neļauj valstīm rīkoties. Nu, līdz ar to arguments varbūt jāņem vērā tāds, ka nav iespējama viena valūta, lai spētu iz, izlīdzināt visas šīs uh, Eh, atšķirības starp labklājības līmeņiem dalību valstī. Visi zina, ka tieši tā tas arī ir. ir. Šādas atšķirības ir cilvēka raksturā, tas ir tikai cilvēcīgi, un tas eh, un ir ļoti viegli to ignorēt. Nu, lūk, Igaunija iestāsies Eirozonā janvārī, vai ne tā? Un es domāju, ka tajā brīdī mēs redzēsim, ka Eirozonas eh, status vēl vairāk pasliktināsies. Uh, šī ideoloģiskā ķeršanās pie Eiropa kā pie tāda glābiņa novedīs tikai pie milzīga bankrota. Vien, vienot valota var darboties tikai ciešā federālā vidē. Uh, ir, mēs esam aizmirsuši, piemin, eh, aizmirsuši, ka nedrīkst taču jūgt eh, ratus priekšā zirgam. Eirozonā mēs visi ciešam no, no šīm sekām, kas notika banku glābšanas rezultātā. Un Eiropas Savienībā līdz ar to nav iespējami, nevajadzētu vairāk gaidīt par tādiem zelta glābšanas minūtēm. Tas, tas mirklis jau sen ir garām. Paldies! Saka priekšādātāja tālāk pie deputātiem nepiedarošos eh, deputāts pārstāvēs Hans Peters Mārtens. Paldies! Es jau gribētu, lai Balca kunga ziņojums tiktu uzskatīts par tādu drīzāk memoāru. Manuprāt, mēs vēl varēsim diezgan daudz ko mācīties, ja jūs, Trišai kungs, tik tiešām 2008. 2009. gadam uh, piedāvāt arī savu situācijas aprakstu. Savādāk sanāk tā, ka mēs taustamies pa mīglu, daudzos gadījumos mēs kaut ko nesaprotam, uh, Te pašā laikā vēlos teikt, Trišēkungs, jūs teicat, ka ilgtermiņā finansēšanas pasākumi ir jāpaildzina. Nu, var jau tā būt. Vēsture mums pierādīs, vai mums tiešām tā sanāca. Bet viena lieta, kas manuprāt izraisa zināmas pārdomas, sanāk tā, ka iedzīvotāji vispār neuzzina, kā tiek izmantotas likviditātes atbalsta pasākuma nauda. Un tāpēc sanāk tā, ka jūsu glābšanas risinājums ir ļoti neuzskatāms. Neuz, ne, necaurskatāms. Mēs zinām, ka jau tagad 35 miljārdi devās uz īriju un, un diezgan liela naudas summa tika nodota tieši Vācijas. Um, uh, filiālei, un uh, kā tagad uh, kreditori varēs skaidri zināt, vai tā ir Vācu banka, kas gal galā gūs labumu no tā, vai tur būs īrijas banka, savādāk sanāk, ka mums ir nepareiza diskusija. Mums jābūt pietiekam godīgiem pret mūsu iedzīvotājiem, lai skaidri pateiktu, ka var gadīties, ka jūsu sūri sakrāta un ieguldīta naudiņa tagad devās uz īriju, tā lai glābtu banku. Nu, tad jautājums ir, vai tik tiešām šeit ir jāņem vērā īrijas banku sistēma? Varbūt mēs varam būt pietiekam drosmīgi un pateikt, ka, nu, lai ir bankrots. Manuprāt, mums ir jābūt godīgam risku sadalījumam, jo līdz šim peļņi savukārt tika sadalīti ļoti privāti. Paldies! Un tagad lūdzu atsevišķi runātāji un gal pelts kungs, kundze pusotru minūtu. Um, tisztelt elnök! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlos pateikties referenta kungam par ļoti labi paveiktu darbu. Vēlos teikt, ka Eiropas parlaments ir tā organizācija, kas sniedz informāciju par ECB darbību. Esmu ļoti gandarīta, ka Katrs Šeikungs ir atnācis uz mūsu sanāksme, un esmu arī ļoti gandarīta, ka Trišēva kungs regulāri piedalās dialogā Vēlos teikt, ka krīze ir globāla, tik tiešām globāla, līdz ar to arī atbildēm ir jābūt globālam. Mēs nedrīkstam palaist garām faktu, ka dalība valstis tagad saskarās ar nopietnām finanšu problēmām, un, protams, šīs problēmas ietekmē visu eirozonu, visas eirozonas valstis. Tāpēc varu piekrist tam, ko teica referents, ka problēma jau bija tāda, ka dalība valstis <clears throat> netika Uh, aicinātas un, uh, un uh, kontrolētas, lai izaugsmas un stabilitātes pakts tiktu pilnībā ievērots. Šobrīd mēs jau runājam par valsts budžetu krīzi, un es ļoti gribētu, lai Eiropas centrālā banka reaģētu uz šo situāciju, un lai tik tiešām mēs veidotu patiesu reālo tautsēmniecību, un tad Eiropas Savienība tiks stiprināta, un, protams, arī Eirozona kļūst stiprāka. Esmu pārliecināta, ka mēs varam pārvarēt krīzi un mācīties no šīs krīzes. Paldies! Liels paldies! Un tagad lūdzu Gobels kungs, jums ir trīs minūtes. Dārgie kolēģi, eiro ir uh, saskaras ar problēmām. Ir sistemiskā krīze, kas radusies, valstu parāds ir smaga problēma. Uh, valstu deficīta padziļināšanās uh, ir saistīta arī ar publisko banku glābšanu. Eh, krīze izplatījās un saistītā vēlos ekonomisko situāciju, pamazinot eh, ekonomiskās aktivitātes un paaugstinot bezdarbu. Finanšu pasaule nav izdarījusi secinājumus no krīzes. Wall Streetas un City pārstāvji turpina spekulēt eh, valūtu tirgu un uh, izmanto līdzekļus, kas nav to rīcībā. Uh, valstu parādi gadījumā, kad uh, rodas problēmas ar eventuālu bankrotu, prasa stingras taupības pasākumus, un tas padara situāciju vēl smagāku. Eiropas solidaritāte ar grūtībām organizējas. Grieķijas glābšana vispirms nozīmē Francijas banku, Vācijas banku glābšanu, kam ir uh, grieķu finanšu uh, vērtspapīri. Uh, Pirmām kārtām eh, īrijas eh, glābšanas gadījumā tā ir Britu un Vācu banku glābšana, kas ir iesaistīts īrijas tirgos. Eh, eiro kurs ir mainīgs. Un tas ir saistīts ar to, ka notiek arī valūtu kari saistībā ar Ķīnu un ASV. Ķīnas valūta neatbilst ASV situācijai. ASV stāvoklis vēl smagāks nekā Eiropā. Ir privāta kontu deficīts. No 48 no 50 ASV štatiem ir ar budžeta deficītu. Van Rompēja kungs runāja par eiro izdzīvošanu. Viņš kļūdās. Eiro ir stabilitātes garants kā teica Trišē kungs, tas eiro izdzīvos un Rompēja kungs, jo uh, tā. Um, Eiropas Savienības ekonomika ir svarīgākā pasaulē. Eiropa ir svārstība procesā, bet jāpasvītro, ka pasaules tirgu 27 27 ir e, e, e, eksportētāji un importētāji, preču un pakalpojumu eksportētāji. Mēs, mums ir tirgus, kas var glābt pasauli. Mēs eksportējam divreiz vairāk iekšējā tirgu nekā ārējā. Eiropa ir pirmais mērķis investīcijām no trešajām valstīm. Mums ir lielākie investīciju uzkrājumi pasaulē - 500 miljoni iedzīvotāju. Eiropas Savienībā ir 30% pasaules IKP. ASV ir 25, Japāna 8% un tā tālāk. Eiropas Savienībā ir 55% palīdzības attīstībai pasaulē, un varētu būt arī vēl vairāk, ja mūsu e, valstu vadītāji izmantotu Eiropas spēku. Es tūlīt beigšu priekšsēdētājs kundze. Gribu teikt, ka startautiskai finanšu sistēmai vajag noteikti stingrus un caurskatāmus noteikumus, lai mēs atrisinātu mūsu problēmas. Paldies! So, Nākamā runātāja ir Intveld kundzes divas minūtes jūsu rīcībā. Paldies priekšādātāji. Tieši tā kā to uztver mans kolēģis Gozes kungs. Nu, dažiem eiro riebjas, viņi to redz kā visu ļaunumu sakni. Uh, Un viņi uzgavilē, redzot kaut kādas iespējas, ka Eirozona varētu uh, sabrukt. Bet viņiem nav taisnības, viņi dzīvo kaut kādā pagātnē, pašais problēmas jau nerada eiro. Gluži otrādi eiro ir tas, kas aizsargā mūs no nu vēl, vēl tālākas situācijas pasliktināšanās. Mums ir vajadzīga šī kopējā valūta. Bet tāpat laikā mums ir vajadzīga atbilstīga Eirozonas pārvaldība, vajadzīga stiprāka sadarbība, jo šāda veida sadarbības trūkums vairs ne pie kā nevar novest. Mēs esam uz kuģa, kurā ir izsists milzīgs caurums sanos šobrīd vai nu mums ir jāpeld vai jānogrimst. Nacionālās val dalību valstu valdības joprojām šķiet domā, ka joprojām pietiek tikai vien izveidot darba grupas un, at un atbalsta grupas un runāt par to, kā varbūt varētu ciešāk sadarboties, bet varbūt arī ne. Nu, tās labās ziņas ir tādas, ka tās tomēr it kā rīkojas mazliet izlēmīgāk un straujāk. Nu, piemēram, šeit īrijas gadījumā to redzam, jo rīcībai tiešām ir jābūt strauji, tas jāvērtē atzinīgi. Bet šobrīd nerunājam tikai un vienīgi par vienas konkrētas valsts glābšanu, nē, runājam par to, cik uzticama, cik ticama ir šī eirozona. Tas ir par to, ka pasauli mūs pārbauda, testē, vai mēs spējam, vai mēs esam griboši rīkoties, jo pasaules uzticēšanās eirozonai ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies šos, šīs valūtas eh, stabilitāti nodrošināt. Tā ir tā nauda, kas ir mūsu kabatās, un tieši šīs naudas uztice, uzticamība ir atkarīga no pašreizies rīcības. Tāpēc jāizbeidz šitās populistiskās tendences un pietiek izpatikt populistiskajiem uh, spēkiem. Nē, ir jāuzņem atbildība, jāuzņemas atbildība par šo mūsu kopējo valūtu. Un visbeidzot priekšādātāji par taupības pasākumiem runājot. Daudz tos kritizē un saka, lūk, tie nāk par sliktu tautsēmniecībām. Nu, un, protams, mums jārīkojas piesardzīgi, bet tāpat laikā šie taupības pasākumi ir vajadzīgi, lai beidzot uh, dezinficētu šo visu finanšu lauciņu un nodrošinātu atbilstību, saskaņotību starp valstīm Eirozonā. Mēs nevaram runāt un tikai vienīgi par izdevumu pusi, nē, mums jādomā arī par ieņēmumu pusi valstu budžetos, jo arī šeit ir nepieciešams reformas, un tās ir arī nepieciešams bijušas jau ļoti ilgi dialogi, mums ir jāstiprina darba tirgus, pensiju sistēmas un tā tālāk. Priekšādā tā runātāja pārtrauc. Tagad lūdzu Fandālen kungs, vienu minūti. Voorzitter, sinds introductie van de. Priekšsādātājs kundze, kopš eiro ieviešanas ECB eh, nav nekad bijusi tik eh, tādā sarežģītā situācijā nekā kā 2009. gadā. Cīnīties pret krīzi, tas prasa daudz pūļu un daudz naudas. Vajag vēl stingrāk cīnīties pret krīzi, radīt Eiropas fondus struktūrālajā līmenī. Parādi pieaug, un šķiet, eh, ka dažās valstīs to būs grūti atmaksāt, tādās kā Grieķija un Īrija. Budžeta disciplīna, izdevumu samazināšana un sankcijas tiek piesauktas. Balca kungs par to runāja ļoti skaidri. Uh, Es gribētu, lai arī uh, padomi pieņem stabilitātes un izaugsmes paktu, vajag pārvarēt krīzi. Vairums parlamenta deputātu gribētu, lai tas tiek piemērots arī Eiropas budžetam. Uh, 2, 91% tas ir ļoti augsts līmenis. Neviens uh, pilsonis nesaprot, ka parlaments prasa vēl vairāk. Tā pašā Tagad lūdzu Paška kungs vienu minūtu. Ministrov financí Európskej menovej únie zo začiatku septembra tohto roku zverejneného tlačovou agentúrou Reuters ste, vážený pán prezident. Paldies, priekšsādātāji. Trešai kungs. Nu, ar septembra, saskaņā apmērā, acīm redzot, saskaņā ar septembra ziņojumu jūs teicāt tā, ka, ja jūs būtu zinājis, ka Slovākija neatbalstīs uh, Grieķijas glābšanu, tad jūs Slovākija nebūtu nekad uzaicinājis iestāties Eirozonā. Uh, Tāda esat bijuši jūsu vārdi. Nu, fakts bija tāds, ka Grieķija nespēja atmaksāt savus parādus, un Grieķijas glābšanai bija jābūt brīvprātīgam pasākumam. Jūsu ikmēneša alga, trešai kungs, varētu pabarot simtiem ģimeņu Slovākijā. Un ņemot vērā šo faktu, nu, man ir izbrīns par to, kāpēc jūs vēlējāties pārliecināties, ka jūsu draugi bankās un citās finanšu iestādēs var saņemt eh, vairāk naudas, lai ēstu kaviāru, un tāpat laikā jūs vēlēties ņemt Slovākijas ģimenēm šo, šim viņam tik ļoti vajadzīgos ieņēmumus. Es domāju, ka tas nav godīgi. Obrigada. Felējos kundze divas minūtes. Paldies! Intervence eiro ir saistītā ar to, ka Eiropas Savienībai būtu vajadzējis virzīties uz priekšu ar kopīgu risinājumu Eiropas banku un lielo banku jomā pirms, pirms aplūkot citus jautājumus. Šodien mēs atklāti debatējam uh, par valstu izgāšanos, bankrotu, bet joprojām nav skaidru priekšlikumu attiecībā uz Eiropas bankām. Um, la, Eiropā ir nepieciešams Eiropas risinājums, un risinājums, kas ir atrasts, ir pašlaik divpusējais, divpusējās palīdzības risinājums, kad katra valsts lemj par eh, saviem partneriem, balstoties uz kritērijiem, kas nav skaidri. Eiropas centrālajai bankai ir jāspēlē sava loma, kā enkuram, lai censtos cīnīties pret uh, valstu parādu problēmām. Bet mēs nevaram turpināt tādā pašā veidā ilglaicīgi. Man, kad šai kungs ir trīs jautājumi. Pirmais, kāda ir ECB nostāja attiecībā uz uh, stabilitāti, lai radītu solidaritātes, patiesa solidaritātes sistēmas starp dalību valstīm eh, attiecībā uz valstu parādiem. Manuprāt, tas mums ir nepieciešams, un Eiropas centrālajai bankai tas ir jādara. Otrais, kādas ir atšķirības, kuru dēļ ECB e neparakstījās zem visiem uh, da, Van Rompēja darba grupas ziņojuma ieteikumiem. Un treškārt, ECB uzskata, ka Eiropas Savienība var izdzīvot ar pieaugušajām atšķirībām izaugsmē dažādās dalību valstīs bez kopīgiem instrumentiem, lai novestu pie zināmas eh, konverģences izaugsmes stratēģijā. Paldies! Tagad lūdzu ir brīvais mikrofons un. Šons Kelijs ir pirmais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Esmu īrijas deputants. Un, nu, neesmu īpaši līdz ar to lepns par to, ko man nācās šodien dzirdīt, dzirdēt, bet lielākā daļa pilsoņu, protams, vēlas darīt, lai tiek darīts viss, kas ir, ko var izdarīt. Nu, pirmām kārtām ir vajadzīgs šis ECB un es, SVF atbalsts īstermiņā, otrām kārtām ir vajadzīga arī šī uzraudzības arhitektūra, ko, pie kā visām varas iestādām Eiropā efektīvi jāstrādā tā, lai varētu veidot šīs ciešo saist, saistības starp eh, švakām bankām un eh, lai tās nevarētu izmantot uzraudzītāju uzmanības trūkumu. Eh, attiecībā uz uzņēmumu nodokļu. Te gan jāsaka, Eiropai nav teikšanas. Galu galā tā ir, tā ir katras dalība valsts ziņa. Un jāsaka, kaut kādas viedi iznevīšana padarīt situāciju īrī vēl tikai sarežģītāka. Un mēs vēlamies, uh, uh, lai jūs ir turpināt rīkoties un lai ir gaidāms uzlabojums. Paldies! President. Uh, Commissioner N. Deros Kungs priekšsādātā komisāra Rēna Trišekungs, jūs niedzāt mums šovakar ļoti daudz informāciju, vairāk nekā īrijas valdība to ir darījusi. Tā ir mums melojusi jau mēnešiem un maldinājusi mūs. Viņi ir bieži vairāk uz nobažījušies par savu vēsturisko mantājumu un nav vēlējušies aizsarga, aizsargāt uh, cilvēku nākotni, iedzīvotāju nākotni Eiropas uh, valūtu. Mans aicinājums šovakar ir tāds, nodrošiniet to, ka mērķi, kas saistīti ar deficīti ierobežotiem un parādiem, ir saistīti arī ar sociālajiem mērķiem, kas ir Eiropā, un tie ņem vērā nepieciešamību īri arī augt kā tautsēmniecībai un turpināt ra radīt darba vietas. Es gribētu lūgt, lai jūs turklāt arī apliecināt, ka pilnībā saprotat, ka īrijas 12,5 um, uh, uzņēmuma peļņas nodokli nebūs risinājums īrijas uh, Eh, krīzē, nedz arī Eiropas kopējai krīzē, bet drīzāk tas varētu radīt tikai vēl tādu papildus eh, problēmu tautsēmniecībā. Paldies tālāk Olam Šmitam vārds. Talman. Paldies, priekšstādātājs kundze. Gribu pateikties Trišai kungam un Venna kungam par lielisko darbu šajā sarežģītajā periodā, bet man ir konkrēts jautājums šiem diviem kungiem. Mana valsts nav eirozonā un pašlaik dzirdam debates, kādas notiek arī šeit. U, un tieši tāpēc mēs balsojam ne pret eiro. Un, kā redzat, mums bija taisnība. Eiropa nevar darboties. Bet es gribētu jums uzdot jautājumu, kungi. Vai Tas bija kļūdains apgalvojums, ko es esmu dzirdējis, vai tas ir būtisks jautājums? Un kāpēc? Kāpēc mēs esam nonākuši šajā situācijā ar eiro? Vai tikai tāpēc, ka Eiropas valūta un eirozona eh, bija tādā sarežģītā vir virpulī, vai arī tā bija nacionālā politika Grieķijā, Spānijā, Īrijā, eh, kas bija kļūdaina un kas bija neveiksmīga un neveica savus mājas darbus. Tieši. Džo Higgins tālāk. Paldies priekšsādātājiem. Trešā kungs. Jūs esat ECB priekšsādātājs, un kāpēc jūs un Eiropas Savienības komisija esat kapitulējuši šo spekulantu priekšā un šo e, finanšu haizību priekšā starptautiskajos tirgļos? Jūs ļaujat viņiem radīt paniku tirgū, tādā veidā izaic, izriesot arī īrijas krīzi, un jūs nesat iejaukušies, lai palīdzētu garantēt obligāciju turētājiem. Um, Eh, viņu parādus. Eh, viņi tagad draud uzbrukt arī Spānijai un Portugālē tālāk. Jums un eh, komisārs Rēns, jūs pilnībā kapotelējāt šīs tirgus diktatūras priekšā. Un uh, tas ir pilnīgi nepieļaujami. Un es gribētu, lai jūs pasakāt, kāpēc tā. Šie privāti spekulanti un obligācija turētāji, viņi žonglē ar miljoniem un viņi riskē ar tiem liektos uz spēli un viņi, protams, vēlas gūt personīgu peļņu. Un tad, protams, kad šī azarta spēlīšas neiz, neizdodas, tad, tad viņi vēlas gūt kompensāciju no darba ļaužu nodokļu maksātāju naudas. Tas nav, pieļa, nav pieļaujams, tas ir tāds neoliberālais kapitālisms un īrijas iedzīvotājiem atkal būs jāmaksā jāmaksā. Morāli un arī nevienā citā veidā tas nav pieļaujams. Ir jāpratojas šāda veida katastrofālai situācijai. Cāda tā nav nekāda demokrātija. Priekšsēdētāja turpina. Tālāk Batankungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Mani vēlētāji Londonā vienkārši nevar atļauties 288 māciņu uz ģimeni lēsto summu, kas būtu kā, lūk, ieguldījums īrijas glābšanā. Uh, īri paši ir vainīgi pie savām nelēmēm. Viņu valdība, viņu tautsēmniecība nespēja pārvaldīt, eh, bija šis milzīgais māju celšanas bums, kas nebija saistīts ar realitāti, bet viņi visbeidzot izdarīja milzīgo kļūdu un pievienojās Eiropas, Eirozonai. Un tagad pirmais solis, lai viņi varētu savu nelēmu atrisināt, viņiem vajadzētu arī izstāties no Eiropas. Tā vietā īri ir nolēms pakļauties visiem šiem finanšu pārvaldības nosacījumiem no Eiropas Savienības puses, jo ilgāk viņiem eh, būs vajadzīgs laiks, lai izstātos no Eirozonas eirozonas, jo smagāks būs saks viņu valstī. Tas pats attiecas, protams, arī uz Portugāli, Itāliju, Spējā, Spāniju, Grieķiju un pilnīgi noteikti vēl daudzām citām. Vienīgais saprātīgais, ko varam darīt e, un ko darīja Lūk Leiboris, vienīgais pareizais, ko Leiboris vēl valdība Lielbritāna izrīka, ka viņi neiestājās eirozonā un viņiem vajadzētu tagad arī izbeigt mest šos līdzekļus tukšā akā. Paldies, saka priekšādātāji, nākamais runātājs. Magineses skundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Batenkungam taisnība īrijas valdība patiešām nepareiz pārvaldīja savu valsti, un tā ir ļoti bēdīga diena šiem īrijas iedzīvotājiem, tiem, kas sēž šeit zālē, un viņiem ir jādzird visi šie vārdi. Bet mēs esam situācija, kur ir vajadzīga solidaritāte, un Batenkungs šeit šo vārdu gan nesaprot, jo īrijai Anglija ir vajadzīga tikpat ļoti, cik Anglijai īrija. Mums visi esam savā starpā saistīti, un to lūdzu neaizmirsīsim. Gribēju uzdot vairākus jautājumus, jo šajos emocijām tik pārbagātajos laikos mums ir vajadzīga skaidra galva un tīri fakti. Kur, uz Kas tad īsteno ar banku stresa testus, jo šķiet, taču īrijas bankas izrādās ir pilnīgi pārspējuši savu kapacitāti. Kas notiek ar šiem testiem? Otrām kārtām jautājums ECB, kas par to, kāds tad ir tās mandāts. Un domāju, ka sākotnējās frāzēs uz to jau tika mazliet minēts. Jo, lūk, atkal mēs runājam par tām saiknēm, kas pastāv starp visām bankām, starp Vācijas, Francijas un citu valstu bankām, kas ieguldīja īrijas bankos. Viņiem arī vajadzētu paskatīties, ko viņi izdarīja un kāpēc. Un visbeidzot, eh, īrijā šovakar politiskā nestabilitāte priekšsādātāja runātāja pārtrauc un neļauj pabeigt uzstāšanos. Paldies! Tālāk Jākons arī kundzei vārds arvoisa puheenjohtaja. Priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienības tēvi dibinātāji, viens no viņiem, Eiropas Šumans, teica, ka Eiropa dzimst pateicoties krīzēm, un šodien mums ir iespēja attīstīties ātri, jo mēs saskaramies ar daudzām krīzēm. Tas ir patiesas izaicinājums mūsu sistēmai un Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mums jāsaka, ka īrijas problēma mums parāda, ka ir vāja valdība šajā valstī, un tas ir trauksmes signāls. Nepieciešams, lai problēmu risinājums nebūtu vēl smagāks kā problēma pati. Šeit mums tiek runāts par to, ka vajag palielināt uzņēmumu nodokli, piemēram, bet Tas varētu būt fatāls uh, pasākums īrijai. Doma ir tāda, ka vajag palielināt izaugsmi, nevis sodīt īriju, palīdzēt, nevis sodīt. Pāpam Klincam vārds. Herr Präsident Trichet. Priekšsēdētāj Trichet kungs. Mēs visi zinām, ka Eiropas centrālās bankas būtiskākais uzdevums ir uh, maiņas kursu stabilitāte. Un uh, tas ir jūsu politiskais uzdevums, mēs te atbalstām divu pēdējo gadu. Krīze skaidri parādīja, ka mums ir arī citi uzdevumi, respektīvi arī finanšu tirgu stabilitātes panākšanu, finanšu sistēmu ir jāstabilizē. Arī šajā gadījumā jūs ļoti uh, profesionāli risinājāt šo uzdevumu, un jums bija jāstrādā ar attiecīgajām valdībām. Es varu teikt, ka šajā gadījumā jūs nevarat politiski neatkarīgi rīkoties, jums ir jāsadarbojas ar attiecīgo valstu valdībām. Man ir jautājums, kā jūs nākotnē redzat šo lomu? Un kā jūs varat nodrošināt to, lai jūs būtu neatkarīgi, bet te pašā laikā, lai jūs varētu šo uzdevumu pienācīgi pildīt? Un kā jūs varat nodrošināt to, lai valdības neizmantotu šo situāciju, lai apdraudētu jūsu neatkarību? Tagad lūdzu Figaredo kundze. Brigāda, senjore prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Līdzsvarā trūkums pasliktinās atšķirības palielinās Eirozonā, neraugoties uz visiem solījumiem, visiem priekšlikumiem, un jautājums ir šāds. Vai jūs nedomājat, ka ir laiks atgriezties pie politikas? Es redzu, ka jūs palīdzat uh, valstīm, kam ir problēmas. Vajag lai šīs valstis ievērotu stabilitātes un izaugsmes pakta kritērijus un lai nerastos vēl lielāka asimetrija, bezdarbs eh, un tā tālāk, vai jūs nedomājat, ka tagad vajadzētu pievērst uzmanību sociālajiem jautājumiem? Paskatieties, kas notiek Portugālē. Šonedēļ strādājošie uzsākuši vispārēju streiku pret uh, stingras taupības politiku, kas noved pie algu samazinājuma, citām problēmām un kas iz, izsauc vēl smagāku recesiju. Vai jūs nedomājat, ka ir laiks mainīt politiku un piešķirt prioritāti sociālajiem atbalstam, lai pierādītu, ka mēs, mums tiešām ir solidaritāte? Paldies! Un tagad lūdzu komisijas vārdā Oli Ren. arvoisa puhemies arvoisat. paldies priekšstādātājas kundze deputātu dāmas un kungi. Vispirms gribu pateikties jums par šo diskusiju, kas bija ļoti nozīmīga. Jākonsāvi kundze mums teica, ka Eiropas Savienība vienmēr ir attīstījusies caur krīzēm. Tas ir taisnība. Un arī šoreiz tieši tā tas notiek. Caur šādiem apstākļiem mums ir jāstrādā kopā, lai atvairītu visus draudus Eiropas ekonomikai. Mēs pašlaik strādājam, uh, lai palīdzētu īrijai, lai nodrošinātu šīs valsts no nākotni, un paralēli mēs cenšamies uh, ilgtermiņā celt patiesu Eiropas arhitektūru, kas ļautu nostiprināt mūsu ekonomisko savienību un papildināt šo savienību ar ekonomikas pīlāru, nostiprinot to, lai mēs varētu izpildīt Eiropas mo monetārās un ekonomiskās savienības mērķis. Runa ir par svarīgu jautājumu un mums nepieciešams rīkoties, zināmā mērā, kā ugunsdzēsējiem, lai dzēstu meža ugunsgrēku, ar kuru mēs saskaramies gan te, gan tur. Un šī iemesla dēļ mums ir nepieciešami noteikumi, to ieviešana. Pašlaik īrija sarežģītā situ situācijā. Jākonsārī kundze labi zina, <clears throat> ka Somijā mēs sakām, ka vajag palīdzēt eh, cilvēkiem saulaicīgi. Šodien ir svarīgi saglabāt augstasinību un censties atbalstīt īriju sarežģītajā laika posmā. Ne jau tikai, lai palīdzētu īrijai, bet lai arī nodrošinātu ekonomikas stabilitāti visā Eiropā. Mēs nevaram pašlaik atļauties um, likt apšaubīt Uh, mūsu izaugsmi vai radīt kaut ko, kas varētu apdraudēt. Nepieciešams, lai Eiropas ekonomika varētu attīstīties, izaugt uh, stabilā veidā, un mums ir jāstrādā, lai attīstītu nodarbinātību. Uh, kad mēs runājam par Eiropas ekonomikas ilgspējību un nodarbinātību, tas tiešām ir svarīgs jautājums. Dīte. Paldies, liels paldies par šīm ļoti būtiskajām debatēm, svarīgajām debatēm. Piekrīt tiem, kas teica, uh, ka mums ir nepieciešams labāk izskaidrot, kāpēc darām to, ko darām, un mums pilnīgi noteikti jāpliecina arī pilsoņiem, ka darām visu, ko varam. Laiki ir grūti, sarežģīti, Un, protams, ir radušās bažas, nervozitāte, ir arī daudz maldinošas informācijas. Un tāpēc mums visiem jādara viss, kas mūsu spēkos, lai šo komunikāciju uzlabotu, lai labāk izklāstītu tos uzdevumus, ar ko sastopamies. Un tas arī ir darbs jums, kā Eiropas parlamentam. Jūs esat pilsoņu pārstāvi, tā ir jūsu ļoti nozīmīga loma. Mēs nerunājam šeit tagad par grēkāžu meklēšanu Nē, mēs vēlamies stiprināt Eiropu kā kopēju struktūru, struktūru, kas aizsargājas Eiropas pilsoņus no daudz ļaunākām sekām, kas varētu tos skart, ja šādas struktūras nebūtu. Jebkura visa šī runa par to, ka Eiropas projekts varētu sabrukt, manuprāt, ir vienkārši bezatbildīga. Dalību valstīm būtu nācies sastapties ar daudz grūtāku situāciju, ja Eiropas Savienības nebūtu. Un ja nebūtu šī kopējā aizsargājošā mm, loka, ko Eiropas Savienība dod. Gal galā te nerunājam tikai par tehnisku monetāru savienību, nē, mēs runājam par lielu politisku projektu, uh, kas ir vērtīgs. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti būtiski lai mēs darām visu, kas ir mūsu spie, spēkos, lai aizsargātu šo Eiropas projektu. Priekšādātājs kundze. Noslēgumā gribēju teikt, ka Gulārdas kundze nāca klājā ar ļoti svarīgu punktu. Viņa atsaucās uz sākotnējo mērķi, uh, ko izteica tie, kas radīja šo ekonomisko monetāro savienību. Viņi runāja par spēcīgu politisko dimensiju, par politisku savienību. Priekšādātājs trešē, eh, es domāju, daudz labāk vēl var jums par to pastāstīt, bet arī es gribētu piekrist viņam un šai domā. Un tieši tāpēc mūsu likumdošanas pakotnē, kas nu pat ir jūsu rokās un padoms rokās apspriešanai, mēs vēlamies eh, to papildināt, iekļaujot šo papildus dimensiju, radot kopīgu, spēcīgu ekonomikas savienību. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un ir pēdējais laiks to darīt. Ekonomiskā monetārā savienība var dot Eiropas Savienībai jaunu dzīvību, un tieši par to mēs esam runājuši arī šajā ekonomiskās pārvaldības pakotnē, kas, nu, kā jau teicu, ir jūsu rokās. Paldies, komisār Kungs! Eh, zilo kartiņu vairs nevar izmantot, tas eh, reglamentā nav paredzēts. Tagad turpināsim diskusiju, kā bija sākotnēji paredzēts. Es gibt, es gibt keine... Vairs nevar šajā diskusijas daļā izmantot zilo karti. Saka priekšsēdētājs tēra, ka jūs saprotat, ka mums parlamentā ir noteikumi, šie noteikumi tiek ievēroti. Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs Trišē kungs lūdzu. Madam President, uh, I will not go into this. Point of order. President, uh, just... Reglamenta jautājums. Priekšsēdētāji, jūs visi skaidri zināt, man nav nekad iebildumu tikties ar īrijas uh, Eiropas parlamenta deputātiem, taču ņemot vērā to, cik sarežģīta situācija ir īrijā šobrīd, šeit mēs runājam par Eiropas centrālo banku, par šīs bankas gada pārskatu, un bija tik daudz jautājumu šīs diskusijas laikā tieši par īriju, ka izskatās, ka nu nav iespējams atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem. Nu, kā jau teicu, es ar lielāko prieku tikšos ar Eiropas parlamenta deputātiem no īrijas. Jūs varat droši nākt pie manis rītdien pat tiekamies un runāsim par visu, kas jums ir uz sirds. Jetzt haben Sie das Wort. Thank you very much. Tagad lūdzu. Paldies priekšstādātā. Vispirms gribu teikt, ka jautājumi, kas tika uzdoti, ir ļoti atbilstīgi un vietā un uh, pilnībā atspoguļo visus jautājumus, kas šodien ir svarīgi. Uh, Atbildēšu Eiropas parlamenta deputātam, jo daudzos gadījumos viņi uzdeļ ļoti līdzīgas jautājumus. Pirmkārt, vēlreiz teikšu, ka mēs esam atbildīgi par Eiropas monetārās savienības darbību. Un uh, mēs runājam, protams, tagad arī par ekonomisko savienību, bet būtiskākā šeit ir monetārā savienība. Par to mēs esam atbildīgi. Un uh, kādi uh, Man ir eh, noteikumi, kā, ko es, mēs saņēmām no Eiropas Savienības iedzīvotājiem un no Māstrihtas līguma. Mūsu mērķis ir cenu stabilitāte. Tā ir mūsu kompetence. Mūsu iedzīvotājiem ir jānodrošina cenu stabilitāte. Tas tas, kas mums jādara. Kā es pirmie paskaidroju, jā, cenu stabilitāte ir panākta. Saskaņā ar to definīciju, kas tika iekļauts saskaņā ar vislabāko pasaulē definīciju un paskaidrošu, kāda ir īsti uh, pasaules, uh, kāda ir īsti cenu stabilitātes definīcija, šī definīcija tagad tiek uzskatīta par tādu paraugu. Nu, jau 12 gadus, kad eksistē eiro, mēs nodrošinām cenu stabilitāti. Un arī turpmākais desmit gados, saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, mēs to varēsim panākt. To visu es vēlējos teikt. Tieši tādēļ, ka daudz no jautājumiem, kas izskanēja, tad ir šādi jautājumi, ko teica Oli Ren, īstenībā sanāk, skar ekonomikas savienību, kas, protams, ir ekonomikas un monetārās savienības daļa. Bet mūsu uzdevums nav risināt ekonomikas savienības jautājumus. Mums ir monetārā daļā. Un, protams, mums ir dažādi veidi pārbaudas un analīzes veidi, un mēs runāsim par to. Uh, Vēl viens komentārs. Šobrīd ir ļoti nopietna krīze. Visbūtiskākā krīze kopš, 2000, kopš otrā pasaules kara visā pasaulē. Ja mēs nereaģētu pietiekami ātri gan valdības, gan Eiropas centrālā banka, gan arī citu valstu centrālās bankas, tad mums nāktos saskarties ar vissmagāko krīzi un nevis kopš, kopš otrā pasaules kara, bet kopš Pirmā pasaules kara, respektīvi kopš smagās depresijas. Un tagad mums bija iespēja izvairīties no globālas depresijas. Un tas tika panākts pateicoties tam, ka parlaments un valdības ļoti strauji un izšķiroši rīkojas. Protams, šeit ir nodokļu maksātāju risks, bet tas ir būtiski, lai varētu izvairīties no ļoti smagas depresijas, un šāda iespēja pastāvēja abās Atlantijas okeāna pusēs. Un šajā gadījumā mēs runājam par 27% no IKP samazinājumu, un runa nu pat nav tikai par izdevumu daļu, bet arī par visiem citiem aspektiem vēlos teikt, ka tagad ir panākts fantastisks rezultāts. Tas, protams, nozīmē, ka gan pasaules finanšu sistēma, gan arī ekonomikas sistēma ir ļoti trausla, un tagad ir jāmeklē risinājumi globālā līmenī, lai šāda trausla situācija mūs neietekmētu. Vēlos teikt, ka tā nav Eiropas krīzē. Tā ir, tās ir sekas globālai krīzē, ko mēs tiešām Eiropā. Un tas ir jā, jāpatur vē, vērā, kad mēs runājam par to, kas tiek šobrīd darīts ASV un Japānā. Vēlos šeit pieminēt šīs vēl divas attīstītas ekonomikas, arī tur ir milzīgas problēmas vēlos teikt, ka mēs šeit nepārveidojam leģitīmas pārdomas par to, kā mēs varam labāk pārvaldīt uh, vislielāko ekonomiku un nepārveidojam to par kritiku eiro, jo, manuprāt, eiro šeit vispār nav vainīgs. Vēlos teikt arī, ka tad, kad es skatos uz finanšu un fiskālo nostāju, ko pauž lielākās attīstītas ekonomikas, vēlos teikt, ka Eiropa kopumā un Eirozonai tīpaši šobrīd atrodas daudz labākā situācija, un Gerbelkungs to arī teica, daudz labākā situācijā nekā Japāna un ASV, salīdzinot tieši budžeta deficītu, manuprāt, ir kāda 6%, ja mēs ņemam vērā konsolidēto fiskālo situāciju nākamgad. Un savukārt citur ir tie 10% vai pat vairāk. Mēs šeit tieši runājam par pārējām divām lielākajām attīstītām ekonomikām. Tāpēc, ko mēs īsti šeit risinām, ir dažu valstu slikta uzvedība. Un, protams, šīs valsts rada problēmas valsts iekšienē un rada arī finanšu nestabilitāti Eiropā. Ne jau Eiro šobrīd ir nestabils. Nē, tā ir finanšu nestabilitāte, ko rada šajā gadījumā slikta uzvedība fiskālajā politikā. Protams, šeit vēl ir saskarē ar tirgu, tirgus vienmēr ir klāt, jo mēs gal galā dzīvojam tirgus ekonomikā, bet vēlreiz teikšu, pamatā, par ko mēs runājam, kāda šeit ir diagnoze. Diagnoze ir tāda, ka būtiskākais ir Eiropas funkcionēšanā pielaistie o, trūkumi saistībā ar ekonomikas savienības pārvaldību. Vēlos arī teikt, ka nu, tās, tas nav nekāds pārsteigums, jo stabilitātes un izaugsmas pakts tika kritizēts un daudz to ir kritizējuši un nepamatoti. Atgādināšu, ka es pats sniedzu informāciju parlamentam par mūsu cīņu, jo lielākās valstis gribētu nopietni pavainot šo paktu. Un pieminēšu, ka šajā gadījumā tās bija vislielākās valstis Eiropā, un savukārt vidējās un ma mazākās valstis bija pret šādu tendenci. Tas notika 2004. un 2005. gadā, jūs atceraties, bija nopietna cīņa. Mēs pat tikām līdz Eiropas tiesai, jo es un komisija Komisija mums nācās pat līdz tiesai tikt, un tiešām tajā brīdī komisija bija daudz uh, saprotā, saprotošāka un daudz loģiskākā par to, ko piedāvāja padomu, pēc bija jānonāk līdz pat tiesai. Vēlreiz teikšu, un tas vairāk kārt jau tika uzsvērts, ka komisija nāca klājā ar priekšlikumu, man nu, šķiet, ka ar to nepietiek, ņemot vērā mūsu jūtas, mūsu redzējumu Eiropas funkcionēšanā. Es runāju par 27 valstīm un 16 eirozonas valstīm un pavisam drīz būs jau 17 eirozonas valstis. Un šeit runājot par automātiskiem aspektiem un par izšķirošo rīcību gan attiecībos fiskālo pārvaldi un konkurēt spēju un nelīdzsvara sekšanu. Runājot par šī priekšlikuma ko piedāvāja padomu šī priekšlikuma virzību, vēlos teikt, ka tas pavājina komisijas sākotnējo priekšlikumu, un tur es neko nekomentēšu, bet jums, cienījami Eiropas parlamenta deputāti, vēlos teikt, ka jūs varat darīt to, ko šī situācija prasa. Un situācija prasa ļoti stipru un rūpīgu uzraudzību un pārvaldību. 2005 gadā es teicu, ka mēs neesam apmierināti ar to, kas tajā brīdī bija padomes nostāja un kas gal galā tika akceptēts. Es nevēlos tagad turpināt diskusiju, jo man vairāk kārt ir iespēja runāt ar parlamenta deputātiem, un es pieminēšu, protams, to, ko jūs teicat, Gulāra kundze, jūs pieminējat parlamenta ļoti nopietnu darbu sadarbībā ar komisiju un padome, jo mērķis, protams, ir izstrādāt Eiropas nostāju. Bet mūsu vēstījums ir ļoti skaidrs. Tagad atļaušos vienu minūti runāt par paziņojumu. Protams, mums nepārtraukti ir jārunā par to, kā mēs komunicējam ar iedzīvotājiem. Runājot par mūsu komunikācijas stratēģiju, mēs par cenu stabilitāti runājam ļoti skaidri, tad visiem ir skaidrs un visi saprot, ko mēs īsti darām reālajā laika režīmā. Un mēs esam tā centrālā banka, kas plāno nākt klajā ar ievadvārdiem, kuros būs arī mūsu redzējums par šo situāciju Un mēs cenšamies būt ļoti atbildīgi arī savā komunikācijas stratēģijā. Mēs vienīgais, ko mēs nedaram, ir mēs nepubliskojam pārvaldes institūcijas atsevišķo locekļu viedokļu, viedokļus. Vienīgais, vienīgais ir tā, mēs saprotam, ka šobrīd ir ļoti svarīgi, lai šī padome nāktu klajā ar vienotu risinājumu. Un tieši šī vadošā padome ir mūsu lēmumu, lēmē institūcija. Ir uzdota vairāk ļoti svarīgi jautājumi, pieminēšu to, ka komentārs par to, ka mēs esam atbildīgi par e-burtu un savukārt, ka savukārt e-burts ir komisijas un valdību rokās. Šajā jomā, protams, mums ir jāņem vērā arī e burts. Te pašā laikā mēs, kā neatkarīga centrālā banka, jā, mēs saprotam, ka jā, fiskāla politika ir saprātīga un loģiska, tad arī monetārā politika var daudz veiksmīgāk darboties. Ir vieglāk nodrošināt labu monetāro politiku. Savukārt, ja fiskāla politika ir ļoti slikta, tad skaidrs, ka centrālajai bankai ir jāpieņem daudz stingrāki, sarežģītāki lēmumi. Līdz ar to šeit ir ļoti skaidra saikne ar valdībām. Mēs esam neatkarīgi un jāpiemīna arī, ka mums bija jānāk klajā ar nestandartiem risinājumiem, tā lai pārveidotu monetārās politikas impulsus un situācijas, kad tirgus nefunkcionē pareizi, un attiecīgi tie lēmumi, kas tika pieņemti, uh, Attiecībā uz likmēm šajā gadījumā šie lēmumi nekļuva par reālas tautsēmniecības stabilizācijas instrumentu. Tāpēc mēs nolēmām atjaunot monetārās politikas kanālus standarta veidā un Es jau pieminēju, Bernanke, ar Bernanke kungu mums bija tikšanās, un mēs skaidri teicām, ka ir atšķirības starp standarta pasākumiem, kas ir ļoti svarīgi monetārajā politikā, un tad, protams, vēl ir arī šie nestandarta pasākumi, kas ļauj pārveidot monetāro politiku. Vēlos arī pieminēt, ka ir uzdots ļoti svarīgs jautājums no Gozes kunga. Gozesa kunga jautājums par komunikāciju, kas, eh, ko atkārto arī, manuprāt, citi. Tas ir svarīgs jautājums. Ir tendence, ko mēs vērojam, daž, vērojam dažos komunikācijas kanālos, kad Eiropu aplūko kā grēkāzi Ja kaut kas neiet labi, tad pie vainīgā ir Eiropa. Mēs zinām, ka tas tā nav, un Eiropas parlaments to lab, zina labāk nekā jebkurš. Ir arī tendence, ka tad, kad kaut kas nav labi, tad saka, ka vainīga ir komisija, vai Eiropas centrālā banka, vai eiro. Tas ir klasisks fenomens, kad runā par grēkāzi. Eiro kā valūta ir valūta, kas saglabājusi iekšējo un ārējo stabilitāti ļoti labi. Un vēl labāk nekā tas notika eiro dibinātāju valstīs, eh, kas nebija, nebija izdevies nevienai nacionālajai centrālajai bankai pēdējo 50 gadu laikā. Un es domāju, ka mēs redzam valūtu, kas tiešām ir stabila un vēsturiski stabila saglabājot šo grēkāža imidžu, nu, es teiktu, ka mums ir tomēr jāstrādā pie komunikācijas arī Eiropas centrālajai bankai un visā eiro sistēmai. Nacionālajām centrālajām bankām, kas piedara eirozonai, Un es gribētu teikt, ka tā ir problēma, kas ir arī 27 dalību valstu līmenī visā Eiropas Savienībā. Paldies, priekšsēdētājas kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo izsmeļošu atbildi. Un tiešām ir ļoti svarīgi šobrīd atbildēt daudz izsmeļošāk, pat, pat izsmeļošāk nekā parasti. Un vēlreiz tagad Balca kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mālos pateikties Rena kungam Trišai kungam un visiem kolēģiem. Liels paldies par uh, ļoti kvalitatīvu diskusiju, par visaptverošu diskusiju. Es teiktu, ka diskusija notika ļoti profesionāli, lai gan varbūt pašās beigās no īra kolēģa puses bija tādi emocionālāki komentāri, bet to es varu saprast. Man uh, ir pavisam nedaudz laika, vēlos runāt par trīs jautājumiem. Pirmām kārtām tā ir Eiropas centrālās bankas neatkarība. Es uzskatu, ka ir absolūti pareizi, ka valdību un valstu galvas tolaik teica, ka tolaik tas bija Vācijas kanclers Helmuts Kols, kas uzsvēra un panāca to, ka Eiropas centrālajai bankai ir jābūt neatkarībai, Eiropas centrālā banka ir atbildīga par eiro stabilitāti, un it īpaši tagad pēdējos mēnešos krīzes laikā Eiropas centrālā banka veiksmīgi veica savu darbu, un mēs neesam sabrikuši tieši tādēļ, ka mums ir ļoti laba centrālā banka. Tāpēc arī lūdzu uh, Trišē kungs, turpmākajos mēnešos pieturamies pie jūsu neatkarības. Es saprotu, ka nav viegli pieņemt neatkarīgus lēmumus, bet jums, kā ECB vadītājiem, ir jānodrošina šī neatkarīga. Otrais komentārs no manas puses. Mūsu iedzīvotājiem ir jāpaskaidro, kāda ir situācija. Mums tas ir svarīgi, un mums, protams, šie paskaidrojumi uh, Eh, nedrīkst būt tikai Briselē, jo daudz, daudzos gadījumos jau kritizē tos, tos Briseles komentārus. Mums ir jārunā ar mūsu iedzīvotājiem nepastarpināti Un pēdējais jautājums, par ko arī runāja Trišēkungs, ir Bāzeles 3 regulējums. Šeit es vēlos uzsvērt, jā, mēs vēlamies, lai Bāzela 3 pēc iespējas ātrāk stātos spēkā, bet, protams, to var darīt tikai un vienīgi tad, ja mēs G20 līmenī būsim vienoti. Nevar jau būt tā, ka Eiropa šeit būs priekšgalā, āngardā un mēs startautiski savukārt savu konkurēt spēju padarīsim vājāku. Tāpēc arī mans aicinājums ir lai Eiropa tik tiešām kopā ar partneriem šos noteikumus ieviestu visā pasaulē, vai arī padomāt par alternatīvām. Lielas paldies! Diskusija ir pabeigta, un rītdien ir paredzēta balsošana. Paldies!